Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie. Cienējamie kolēģi, es atvainojos, ka mēs nedaudz esam iekavējuši sākumu, bet jūs varbūt esat ievērojuši, ka mēs esam klātesoši jau kādu laiku, bet, nu, jāņem vērā, ka šodien ir pirmdiena un ir um, reizēm grūtības pirmdien nonākt uh, gāla mērķi, un eh, es domāju, ka visi <clears throat> labi zina, ka mums sanāksme šodien un pēc tam arī ceturtdien. Eh, mums tātad šis ir tāds ļoti intensīva darba pilns laiks. Pirms mēs sākam skatīt darba kārtības punktus. Es vēlos sveikt Predus kungu, bijušo parlamentu deputātu un sveicināt. Es ļoti priecājos jūs šeit redzēt. Uh, eh, Predus kungs pašlaik ieņem svarīgu politisku amatu Bulgārijā. Labi, varam pāriet pie darba kārtības projekta. Tā kā šo pēcpusdienu mūsu referents par hokejgijas politiku kalnu reģionos, proti uh, Mišels Dantēnkungs, tad priekšlikums ir pārcelt šī jautājuma izskatīšanu uz ceturtdienas rītu. Bez tam Nu, acīm redzot, tādā gadījumā ceturtdien, septīto darbkārtības punktu izskatīsim pēc 13. punkta, tas ir ceturtdien. Un, ja mēs runājam par Antejā Makintāras kundzi, kuras pārziņā ir eh, aizsardzības pasākumi pret eh, augu kaitēkļiem, eh, arī viņa nebūs klāt šodien tādēļ un vispār šonadēļ Tādēļ eh, šīs ziņojums tiks skatīts nākošajā agrī sanāksmē. Nu, līdz ar to uh, varu pieņemt, ka darba kārtība ir pieņemta. Notiek uh, šīs sēdes straumēšana. Ir uh, pieejams tulkojums 18 oficiālās valodās, izņemot dāņu, igauņu, maltiešu, slovāku, ungāru un gēļu valodās. Esat saņemši, saņēmuši arī uh, iepriekšējā sanāksmes protokolu, ja nav iebildumu, tad mēs to varam apstiprināt. Un mēs nekavējoties pāriem pie ceturtā darba kārtības punkta, kas ir ļoti svarīgs jautājums, proti palīdzības schēma augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādēja izglītības iestādēm. Eh, referents ir Marks Tarabela, un mēs esam lūguši viņu iepazīstināt mūs ar to, kā norisinās sārunas trialogā. 20. oktobrī notika pirmais sarunu rauns, bet pirms dodu vārdu referentam es vēlējos atgādināt, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis ziņojums. Te ir runa par bezmaksas piegādi uh, skolām, kas nodrošina veselīgu un svaigu produktu piegādi mūsu skolēniem. Un īpaši tas ir svarīgi krīzes laikā un uh, šai programmai ir arī tāda izglītojoša uh, vērtība Katrā gadījumā šis eh, priekšlikums, diemžēl, ir apdraudēts, jo parlaments atsakās pieņemt koplēmums ar parlamentu eh, pār dažiem, eh, dažām politiskām nostādnēm attiecībā uz šo programmu, šo schēmu. Bet, nu, jebkurā gadījumā droši vien, ka jādod vārds referentam Es vēlētos pateikties viņam par visiem pūliņiem, ko viņš ir pielicis eh, šīs programmas tapšanā. Eh, programmai ir arī nozīmīga sociāla loma. Un šī programma ir svarīga arī mūsu komitejai, parlamentam kopumā. Un uh, referents un arī es pats, mēs kopā esam uh, rakstījuši priekšsēdētājiem Šulcam. Referent kungs, es uh, gribētu jūs lūgt tagad iepazīstināt ar uh, situāciju un savām idejām. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsādātāji, ka devās man vārdu un paldies arī par jūsu ievadvārdiem. Patiešām <clears throat> tas ir fakts, jūs to pieminējāt. Šī programma ir ārkārtīgi svarīga skolām, bērniem, sabiedrības, veselības, sabiedrības veselībai. Un jūs jau teicāt, ka pirmais eh, trialogs notika 20. Eh, oktobrī Tas eh, tika pabeigts, un eh, es eh, gribēju atgādināt, ka mēs neierastā veidā atkāpāmies no tā, no protokola. Tika pārstāvēta katra grupa, katras grupas referenti, kas pauda parlamenta vienotu balsi par to, ka juridiskais pamats, uz kura uh, vēlas, eh, pamatojoties, kura vēlas strādāt padomu parlamentam, nav pieņemams. Un patiesībā 43. panta trešais punkts nozīmē to, ka eh, padome uzņemas visas eh, pilnvaras, tas nozīmē aploksnes sadalījumu, produktu sārakstu šīm programmām, un tas mums bija nepieņēmami. Pirmkārt, mēs gribējām pateikt visām parlamentu politiskajām grupām, kas eh, parakstīja vēstuli Mārtiņam Šulcam un eh, kurā tiek uzdot jautājumi arī Junkara kungam eh, par šo padomis koncepciju, ka 43. Pant, punktu var ģeneralizēt un kā 43. panta 3. punkts liedz uh, izmantot koplāmu procedūru un parlamentam uh, iespējas pildīt savu lomu. Un, un mēs vēlējāmies, uh, lai tiks izmantota koplēmuma re, procedūra sasņāts 43. pantu otro punktu. Un tur ir divi būtiski elementi. Aploksnes uh, sadalījums uh, Eiropas līmenī, ko padome vēlas uh, darīt pati. Uh, bet eh, gal galā mēs nonācām pie globālas vienošanās, ka ir jāvērtē mm, vēsturiskie kritēriji, jāņem vērā objektīvie kritēriji, paredzot pārējais laiku, un eh, mēs cerējām, ka padomu tam varēs piekrist. Eh, pārcelšana no vienas programmas uz otru, tā ir cita lieta, jo padome mm, mhm, Eh, galvenokārt vadās pēc nacionālajām interesēm, kas eh, padomē, protams, ir izteiktas spilgtāk nekā parlamentā, bet uh, viņi tādējādi laupa Eiropai savu saturu, nosakot iespējas pārcelt līdzekļus no vienas programmas uz otru. Un, uh, nu, piemēram, citu, dažās valstīs uh, tiek izdalīts pārāk maz augļu, nu, es te varbūt nesaukšu vārdā Somiju, bet eh, jebkurā gadījumā arī Somijā pastāv piena un augļu un dārzeņu eh, programma. Nav jēgas eh, augļu un dārzeņu programmas līdzekļus pārskatīt piena programmai. Un gal galā ir jārunā arī par budžetu, par to šogad tika pieņemts lēmums. Mm, budžets uh, ir uh, pazemināts no 10% līdz 0%. Uh, Un um, tāpēc uh, mēs uh, nevarējām uzsākt uh, normālas diskusijas par šo priekšlikumu, ja vien padome nemainīs savu nostāju šajos trijos punktos. Un tie, tātad, tas skāra 43. pānta otro punktu, koplēma procedūra. Jo es varbūt um, ilgi nerunāšu, jo um, trijos 15 man ir jādod, bija jādodas uz IMCO komisēju, bet uh, gribēju pastāstīt, kā mēs varam nonākt pie risinājuma. 11. novembrī uh, Milleris kundze, ēnu, reporti, ēnu referente no Aldes grupas, arī piedalīsies uh, koordinātors sanāksmē 11. novembrī, tātad pārīt uh, 14. padomi sākā notiks otrais trialogs, un es aicinātu parlamentu pieturēties pie tās pašas nostājas, pie tās pašas līnijas, jo no citiem priekšlikumiem mums ir tāda pieredze, ka galu galā šis eh, priekšlikums, eh, ka mēs eh, sākam strādāt un pēc tam vienosimies par juridisko pamatu, nonākot pie skaidras vienošanās, parasti nepie kā nenovēd. Vai nu ir jābūt skaidrībai, vai nu nekas nenotiks. Un es zinu, Padome jau droši vien, eh, komisija droši vien jau teiks, eh, ka eh, mēs iepriekš esam tikušies ar Luksemburgas prezidentūru, bet es aicinātu parlamentam pieturēties pie savas līnijas un neuzsākt sarunas tad, ja mēs sadalījuma kritērijiem, budžetam un programmas saturam neizmantojam juridisko pamatu 43. pantu otrā punktu izskatā. Un, uh, Um, es gribēju jums pastāstīt par šī trialoga rezultātiem, bet es ceru, ka pieturoties uh, pie vienotas nostājas parlamentā, mēs uh, varēsim nonākt pie risinājuma, kas būs izsvērts. Un jāatgādina, ka tas ir precedents. Ja mēs paturēsim šeit 43. panta trešo punktu kā juridisko pamatu, tā arī būs arī turpmāk. Uh, Un uh, parlamentam tomēr ir jāizmanto savas uh, prerogatīvas, uh, ir jāpanāk to, ka tiek ievērotas parlamenta tiesības, un atgādināšu, ka Lisabonas līgums lauksaimniecības jautājumos parlamentam piešķir līdzlemšanas pilnvaras, un nevajadzētu to visu atkārtot katrā priekšlikumā. Es zinu, ka šis ir jauns priekšlikums Luksemburgas prezidentūras laikā, bet uh, Mm, es ceru, ka komisija mūs atbalstīs. Viņi ir nākuši klajā ar ļoti labu priekšlikumu, kur parlaments ir vēl uzlabojis. Un tieši tāpēc es uh, aicinu pieturēties pie mūsu līnijas, uh, un es ceru, ka visas politiskās grupas uh, tos, to atbalstīs. Un, protams, ka es uzreiz neskriešu projām, uzklausīšu komentārus. Dziękuję panie pośle, zgodnie z pana życzeniem przechodzimy do. Paldies. Un tagad mēs strauji virzīsimies uz priekšu un uzklausīsim eh, mūsu deputāta viedokli. Sandrēks kungs pirmais. Paldies, priekšstādātāji. Mm, vispirms īsumā gribēju pateikties eh, mūsu kolēģiem, eh, kas ir padarījuši ļoti mm, labu darbu strādājot ar šo ziņojumu, proti Marks Tarbella. Un uh, Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi mm, sabiedrības veselībai, bet uh, diel, trialoga sākumā es uh, gribēju uzsvērt, ka mums ir eh, jāturas pie um, referenta nostājas, lai izvairītos no precedentiem. Un tieši tāpēc paldies referentam, jo uh, ņemot vērā ziņojuma kvalitāti, mēs eh, zinām, ka tas ir ļoti svarīgs ziņojums, kas eh, stiprinās parlamenta pozīcijas. Nevajadzētu tās raut, graut. Eh, juridiskais pamats ļauj pārcelt dažādu šī priekšlikuma elementus. Uh, uh, vienas institūcijas pilnvaru jomā, un ja parlaments nestiprinās savu lomu un nebūs solidārs, tad uh, klāsies plāni. Tāpēc es uh, gribētu ņemt vērā visus uh, realitātes mūzikas uh, fragmentus, lai tiktu ņemtas uh, vērā arī Eiropas uh, pilsoņu un vēlētāju balsis. Un uh, tie trīs punkti, kurus jūs pieminējāt uh, - budžets, uh, sadalījuma kritērija un līdzekļu pārskaitīšana no programmas, uh, no vienas programmas uz otru programmu, ir tie punkti, uz kuriem mums ir stingri jāpastāv, jo tas notiek šīs programmas nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji! Herr Vorsitzender, Milleris Kunde. Ich möchte mich als erstes auch ganz. Paldies, priekšstādātājs. Sākumā es gribu Paldies, priekšsādātājs. Sākumā es gribēju pateikties Markam Tarabellam par viņu iesaistīšanos. Jau pašā sākumā, protams, mēs viņu atbalstam un pastāvam uz tiem uh, pamatprincipiem, kurus esam izstrādājuši. Mēs esam ļoti centušies uh, vienoties par uh, veiksmīgu nostāju, it īpaši ņemot vērā sabiedrības veselību un bērnu veselību. Un tā nostāja, kuru mēs šeit pārstāvam, ir uh, stingra nostāja. Mēs uh, ļoti stingri tā, tajā iesaistīsimies, un es arī pati piedalīšos nākamajos dialogos. Paldies par paveikto. Paldies. Uh, Jā, cien. Esakungs. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī Markam Tarabēlam par viņa ieņemto nostāju Politiskajos jautājumos es uh, pilnībā piekrītu Markam Terbēlam un zinu, ka Vācijas federālā valdība uh, ir ieņēmusi nedaudz atšķirīgu nostāju. Tomēr man kā deputātam uh, no Vācijas, uh, tomēr uh, ar uh, atbildību Eiropas līmenī gribētos atbalstīt uh, tavus punktus visā pilnībā. Uh, svarīgi gal galā, un es domāju, varbūt tu par kaut ko, tu par kaut ko, tu par to kaut ko vēl arī teiksi, ir tas, ka regulējumam ir jābūt nebirokrātiskam. Jo galu galā mēs jau Eiropas līmenī te nerunājam par milzīgām summām, tā ir pavisam uh, neliela summa, kura ir jāizmanto mērķiecīgi un savas politiskās grupas vārdā es varu teikt, ka mēs atbalstīsim tā nostāju. Parlaments ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā un mēs nevaram to atstāt tikai padomus un komisijas ziņā. Bardzo dziękuję. Pan poseł. Paldies. Się bardzo zaproszę. Na prezencie. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es varu tikai piekrist tam, ko sacīja iepriekšējie runātāji, un vēlos pateikties Tarabels kungam par ieguldīto darbu. Tas ir atbilstošā formā izdarīts. Es tikai vēlējos atsaukties pret tādu zināmu Um, neskaidrību. Mēs šeit zaudējam tādu lielisku iespēju, jo mēs uh, nepaplašinām šo programmu arī uz citiem veselīgiem produktiem, kā medus un olīveļa. Um, ir ieplānota prezentācija Tātad bija e, jāizstrādā ziņojums jau 14 līdz 14 gada beigām par e, to, lai izskatītu, kādas priekšrocība ir olīveļas un olīvju izplatīšanai. Que estos productos quedan excluidos de los programas de distribución. Un, e, diemžēl, uh, olīveļas ražotāji tātad nav iekļautajā um, ražotāju lokā, bet olīveļi ir veselīgi produkti bērniem un ir pamat eh, produkts visā Dienvidē Eiropā. Tā kā mēs tomēr gribētu arī šajā sadalas programmās iekļaut šos produktus. Liels paldies! Denāno kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Patiešām es uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Un es arī gribēju pateikties Markam Tarabēlam par padarīto darbu. Protams, runājot par šīs eh, programmas eh, organizēšanu, eh, parādās arī budžeta jautājumi. Un tie ir pelnījuši, ka mēs par to domājam. Un līdz mēs nonākam līdz samierināšanās pro, procedūrai ir nepieciešams aizstāvēt šo programmu, jo, jo jūs zināt, ka abās šajās programmās piena un augļu un dārzeņu programmās ir eh, diezgan ievērojams eh, budžeta līdzekļu atlikums. Un tāpēc es vēlētos, lai Marks Tarabella norādītu, ka arī budžeta jautājumi ir svarīgi. Paldies! Um. Paldies, eh, pasēta kungs. Oui, mes chers collègues. Euh, Jā, paldies, eh, kolēģi. Ferāna kungs. Eh, es pārstāvu savu grupu un mēs arī atbalstam Marka Tarabellas nostāju to, ka ir um, jāstiprina parlamenta loma abās šajās programmās. Tā ir ļoti laba iniciatīva, un es gribēju atgādināt, ka parlaments šo darbu vada vien, viens pats, uh, bez uh, padomis un komisijas līdzdalības, un ne, nepiedodiet Eh, neņemot vērā parlamenta atzinumus. Un eh, tāpēc mēs varam atbalstīt eh, Mārka Tarabēlas priekšlikumu trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, cīņa pret sliktu pārtiku, lauksaimniecības ražotāju atbalsts un veselības veicināšana. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Posil Hausling, bazupuša. Hauslinga kungs, lūdzu. Jā, ja, ich darf uh, Mark Tarabella. Jā, es uh, Arī savas politiskās grupas vārdā gribēju paust atbalstu Markam Tarbēlam. Ir svarīgi, lai parlaments uh, parādītu izlēmību, un tas ir jādara ļoti skaidri, bet uh, lasot arī padomis protokolu, gribēju norādīt, ka tur bija teikts, ka ne jau tā ir padome, bet uh, gan komisija un dažas dalību valstis, kas pieturas pie šīs nostājas. Un, uh, Abets Des, protams, ir uh, draugs no manas politiskās grupas, kurš arī tur piedalās, bet jāteic, ka tas uh, tā neies cauri, ja dalībvalstis uh, neļaus uh, parlamentam iesaistīties šīs programmas organizēšanā. Tas ir jāpasaka skaidri, jo mēs te runājam par izglītības iestādēm, par uzturu, un um, šeit uh, mums ir jādomā, uh, Eh, par atlikumu, ne, ne tik daudz par atlikumiem, bet par to, kā tā ir arī izglītojoša programma, un eh, ja tajā paliek līdzekļu atlikums, tas noteikti nav saprātīgi. Paldies. Flanagan. Pan poseł Flanagan. Uh, uh, thank you, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Protams, tiem, kas šeit nav uzturējušies ilgu laiku, ir interesanti vērot šīs te politiskās spēlītes. Un e, tās nāk spēlēt, lai parlaments tiktu sadzirdēts, bet problēma ar pašu programmu ir tāda, manuprāt, tas ir savādi, ka Eiropas e, Savienībai šādā līmenī organizē to, kas bērniem jāēd brokastīs, kaut gan jātiek galā ar daudz globālākām problēmām šī ir lieta, kas būtu jāatstāja nacionālajam līmenim, bet, nu, tas ir tā, kā tas ir, tā ir tāda Eiropas Savienības populizēšanas propaganda. Nu, pozitīva propaganda Eiropā ir vajadzīga, jo. Jo, ja mēs uh, cenšamies ut, uzturēt bērnu veselību, uh, Um, un uh, tie bērni, uh, kas, kuriem vecāki varbūt nevar sagādāt pietiekoši kvalitīvas brokastis tādēļ, ka viņiem ir nācies uh, samaksāt banku ietaisītos parādus, un tas jau sāk atgādināt padomu savienību. Nu, skaistas spēlītas te tiek spēlētas, ceru, ka jūs uh, gūstat prieku no tā visa. Paldies! Bueno, eh, yo creo que con este. Domāju, ka šī programma ir ļoti svarīga un liels darbs jau ir padarīts. Es domāju, ka mums ir svarīgi atzīmēt, ka šādas atbalsta programmas ir svarīgas. Mēs šeit runājam par uzturvērtību, par to, cik svarīgs ir pareizs veselīgs uzturs. Un mēs arī gribētu, lai padomi rīkotos atbildīgi, un tāpēc es atbalstu Tarabēlas priekšlikumu. Un tagad es gribētu dot vārdu deputātam Tarabellas kungam. Viņam gan jāskrien uz kārtējo sanāksmi, viņš, bet uh, mums ir arī komisijas priekšstāvis Tarabellas kungs. Paldies eh, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, pilnīgi visiem, kas izteica atbalstu, kas pauda šo atbalstu par labu vienotai pozīcijai. Un mm, pēc iepriekšējā triloga, mm, triloga mm, mums ir šādi jārīkojas eh, un mums ir attiecīgi jāvērš pret padomi un komisiju, jo kā mēs varam virzīt šo dosjē, ja mums nav šīs juridiskās bāzes, ja tā, tā tiek lemta vēlāk. Un tāpēc šobrīd es gribētu pateikties jums jums visiem par atbalstu, par šo interesi uh, no parlamenta puses, un arī parlaments noteikti jārespektē. Uh, tālāk divas remarkas uh, atbildot Spānijas kolēģim. Es gribēju teikt, ka šeit es saskatu kompromisu šeit nav tāda pozīcija parlaments pret padomi vai padomi pret parlamentu. Mēs nedrīkstam attālināties no sīžeta un um, mēs nevaram pievērsties tikai atsevišķi veselīgiem produktiem. Un šeit noteikti jāliek kāda barjera. Mēs nevaram uh, gal, gal atvērt uh, šo barjeru tā, lai visi produkti būtu ietverti, un šeit mums ir iespēja kopā ar ēnu referentiem šo lietu apspriest, vienmēr ir iespējams iepriekš pārunāt, lai mēs varētu izveidot šādu solīdu pozīciju, uh, un lai arī parlaments uh, savā vairākumā atbalsta kompromisu kā galējo variantu. Un Panagāna kungs, jūs nākat uh, no īrijas, un tur ir um, šī aptaukošanās, bērnu vidū vislielākā 80% ir aptaukojušies. Uh, viņi nevar veselīgi dzīvot, ja viņi ir aptaukojušies. Uh, un Un tagad jūs sakat, ka nevajadzētu regulēt visu šīs problēmas. Nē, šeit e, Eiropa grib piedāvāt tikai nelielu gabaliņu no risinājuma. E, tā ir Eiropas institīva, kas grib kaut ko sakārtot e, publiskā veselībā. Es zinu, ka īrijā situācija ir ārkārtīgi bēdīga. Un kādā veidā mēs gribam šeit darboties caur izglītību Un 24 valstis no 28 Eiropas Savienībā pēc statistikas eh, patērē par maz dārzeņus un augļus. Un īrija šai ziņā ir vispēdējā vietā, un tāpēc ir nepieciešams jādara kaut kas, lai uzlabotu šo šausmīgi bēdīgo situāciju īrijā. Paldies par viedokļiem. Lielas paldies. Un Es gribētu arī pateikties par šo atbalstu. Visi izteica atbalstu mūsu referentam. Ļoti cerams, ka mēs arī uzvarēsim šajā cīņā. Neviens, laikam, negrib izteikties no komisijas, puskomisijas pasāks negrib neko teikt. Un, kā es jau teicu, mēs esam uzrakstījuši vēstuli. Šo vēstuli ir parakstījuši koordinātori, arī priekšsēdētāji un um, arī Tarabels kungs, un šī vēstule ir adresēta Šulca kungam. Šulca kungs ir uzrakstījis atkal vēstuli Junkera kungam. Un um, arī sekretariāts jums ir šos dokumentus izsūtījis. Ja tālāk ir jautājumi, nu, tad ejam tālāk. Tālāk nākamais punkts um, mūsu darba kārtībā ir šāds. Jūs zināt, ka piekto mēs pārcēlām uz nākamo sanāksmu, bet Florian kungs grib kaut ko teikt. E, tomēr pārāk neiedziļināties diskusijā. Nē, pārāk daudz es ne, neteikšu, saka Flanagada kungs, jā, tiešām mums Īrijā ir bijušas ļoti ilgi šīs Eiropas Savienības programmas. Un viņas tik lielisks ir šīs programmas. Kāpēc nav tad rezultāti? Jūs teicāt, ka mūsu aptaukošanās problēma ir e, milzīga, bet es nedomāju, ka vajadzētu rādīt mums ar priekšu, tas nav godīgi, jo galu galā jums ir arī jāskatās pašiem uz sevi, par saviem darbiem jāatbild. Uh, Es nedomāju, ka Eiropai īrija ir iemesls tam, kāpēc cilvēki aptaukojas. Tas ir dēļ Coca-Colas, dēļ um, šiem multinacionāliem uzņēmumiem, ko atbalsta šajā parlamentā arī kristīgi demokrātiskās novirzes partijas. Un um, kristīgi demokrāti ir ar savu darba kārtību, un um, viņi tie, kas izraisa šo problēmu ar aptaukošanu. Un ja mēs darām kaut ko, lai pretotos viņiem, uh, Es nedomāju, ka mēs to izdarīsim caur eh, TTIP. Ja jūs gribat tiešām kaut ko darīt šeit ziņā, tad tiešām rīkojieties un šādā ziņā. Tomēr nelasiet lekcijas no augstās trībīnas, nemāciet cilvēks, kas dzīvo tūkstošiem kilometru prom no jums, nestāstiet, kas būtu viņu bērniem jāiet brokstīt. Uh, Tas ir lokāls uzdevums. Un īrijā mēs paši tiekam galā ar visu, un es arī eh, duru, sa, dodu savu ieguldījumu, piemēram, es eh, veselīgi ēdu un skrienu maratonu, un jūs arī veicat savā daļā savu uzdevumu. Un tieši šī iemesla dēļ gribu teikt, ka mums ir jāuzlabo šī programma. Un eh, Flanagā kungs tikko izteicās, ka tā ir tiešām nepieciešamība šo programmu uzlabot un vienošanās, ko mēs esam panākuši parlamentā, ir, ir lieta, kas ir jāvirza, lai arī ar vai bez Flanagana kunga mums ir jāuzlabo šī programma un jārīkos vienoti. Liels paldies par šiem viedokļiem. Es saprotu, ka mūsu uzskati dažkārt ir atšķirīgi un eh, Flanagana kungs. Uh, ar, arī ar savu viedokli. Un es gribētu tikai jūs uzslavēt par jūsu lielisko mm, neaptaukoto augumu. Es personīgi esmu pilnīgi skaudīgs, skatoties, cik jūs esat tievs. Bet ejam tālāk. Ok, ejam. Przejdźmy w takim razie do punktu. E, tālāk mums ir sestais punkts mūsu darba kārtībā. E, šeit ir inovācijas un ekonomiskā attīstība Eiropas uh, saimniecību pārvaldības jomā. Šeit Hoitma kungs ir referents. Tas ir pašinstīvas ziņojums. Uh, tu šo ziņojumu ir ierosinājis Alta grupa un Hoitma kungs ir izstrādājis šo ziņojumu ar Alde grupas atbalstu. Šeit mēs atzīmējam to, ka eh, šī te inovāciju stiprināšana ir ārkārtīgi svarīga, lai veiksmīgi varētu nākotnē pārvaldīt Eiropas eh, saimniecības, tad mēs runājam par visu eh, saimniecības, lauksaimniecības sektoru. Un ir skaidrs, Eh, ļoti daudzas tādas lauksaimniecības prakses ir devušas ļoti labu ieguldījumu kopējā Eiropas Savienības lauksaimniecības attīstībā. Viens labs piemērs šai ziņā ir Nīderlanda. Un eh, Nīderlanda ir arī mūsu referenta valsts. Un Nīderlanda ir arī nākamā prezidentūras eh, valsts, kas sāk savu darbu no nākamā gada janvāra. Es zinu, ka mūsu referents ir ļoti aktīvi darbojies minētajā jomā, tāpēc labprāt došu viņam vārdu jāpaldies priekšstādātāji, godamie kolēģi. Es tiešām, es uzskatu, ceru, ka jūs tāpat, ka Eiropas lauksaimniecības sektors ir brīnišķīgs sektors, tas atrodas priekšējās rindās, un viss svarīgākais ir tas, ka Um, ir iespējams vēl daudz ko iegūt no šī uh, sektora, bet uh, pasaule mainās un saskaņā ar pasaules pārtiks organizācijām mums ir nepieciešams vēl palielināt pārtiks ražošanu par 17%, lai pabarotu 9 miljardus cilvēku. Un pat jaunatiesības, jaunatīstības valstīs ir jāpalielina šī pārtiks ražošana par 24% bet sakrā, ka ar to, ka patērētāju preferences mainās, arī bagātība mainās visā pasaulē, ir liels pieprasījums pēc siera, piena un citiem dzīvnieku izsēfums olbaltumiem vai proteīniem. Un tāpat laikā mēs saprotam, ka mums jāmazina arī ietekme uz vīdi, un mums ir arī jācīnās pret klimata pārmaiņu izraisītiem laikapstākļu izmaiņu momentiem. Tas viss izklausās diezgan katastrofāli, bet tomēr risinājums ir vienkārši jāražo vairāk ar mazāk resursiem, tātad jāražo ir gudrāk. Un vienīgais risinājums ir stiprināt, attīstīt inovācijas, un kopš uh, cilvēki ir sākuši apstrādāt zemi, mēs vienmēr esam meklējuši labāks veids, kā ražot, un uh, iesaistoties šajā debate, uh, ko mēs redzam, vai mēs gribam virzīties, ražot vairāk un vērsties uz nākotni, vai arī palikt pagātne. Un eh, šo te ekonomiskās attīstības un inovāciju veicināšana saimniecībās ir, manuprāt, tāds instruments, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu tikt galā ar šo izaicinājumu. Es uzskatu, ka esošais eh, likumdošanas ietvers nav apmierinošs nākotnē, un arī inovācijas saraksts ir ļoti ļoti iespaidīgs jaunās GPS tehnoloģijas. Izmantojot šo satelītu iekārtu, ir, nepie, ir iespējams nomērīt un atrast attiecīgo vietu uz zemes līdz diviem centimetriem. Un līdz ar to var arī pārvaldīt visu un mazināt um, arī minerālu mēslu izmantošanu. Un arī varētu kukaiņus vairāk audzēt, tādā veidā var spēt nu, arī dzīvnieku uh, un attīstību lopkopību attīstīt eh, attiecīgi mazāk, izmantot eh, šos te kūtsmēslus, izmantojot citus veidus, lai mums mazāk jādedzina būtu fosilais kurināmais un tā tālāk. Mēs varam ar mazākiem līdzekļiem ražot arī vairāk, tomēr kā LP nefokusēja šādā virzienā. Mēs uzskatām, ka inovāciju jautājums nav izcelts pietiekami un arī lauksaimniecība uzņēmē darbība ļoti bieži vadās pēc novecojušiem noteikumiem. Skaidrs, ka šeit ir nepieciešams izmaiņas, kas ir jārozē soli par solim, un tas var materializēties tikai tad, ja mēs strādāsim kopā. Tāpēc man nepieciešams arī jūsu atbalsts. Uh, un um, mani palīgi jau vēršas pie jums, mēs lūdzam informāciju, bet uh, varbūt ne visi vēl ir atbildējuši. Mēs atbalstam jūsu problēmas un mēs gribam zināt jūsu pieredzi. Kādas inovācijas ir jūsu valstī, par ko jūs gribat runāt, kāda likumdošana ir problemātiska tieši jūsu valstīs un kur jūs redzat iespējas mūsu Eiropas lauksaimniecībai. Tātad šis jautājums ir ļoti saulaicīgs, ļoti interesanti viedokļu apmaiņu mūs sagaida, un man ļoti interesē šis jautājums, kāda veida novatoriski risinājumi pieejami jūsu valstī un kādi ir šķēršļi. Paldies! Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zabierze głos. Labi. Un Defa kungs ir pats pirmais, kas ir pieteicies runāt šajā sarunā. Jā, paldies priekšsēdētāji un arī liels paldies Hoitmā kungam par šo te ziņojumu. Tas tiešām nāk īstajā laikā. Un mums tiešām ir jādomā par to, kādas nākotnes tehnoloģijas un uh, inovācijas ir iespējams izmantot lauksaimniecībā, jo ir jāiestrādā lauksaimniecības reformā eh, tas, lai varētu ņemt vērā jauno tehnoloģiju izmantošanu, un pārāk maz mēs esam tās atbalstījuši. Un eh, es biju Birmingemā, Lielbritānijā, un redzēju, eh, cik ļoti eh, interesantas tehnoloģijas ir izstrādātas eh, nākotnē. Piemēram, redzēju robotu, kurš uh, tika galā ar uh, vaboļu meklēšanu kartupeļos, kur viņš precīzi atrada katru kolorādo vaboli un visā šajā laukā varēja neizmantot indīgus uh, pesticīdus. Un tā kā es tiešām biju fascinēts arī savā zemē par to, ka traktori uh, kļūst arvien lielāki un lielāki. Un Un tagad jau ir eh, tādi pat 300 zirgspēku, sākām savu laiku ar 20 un tad uz augšu un uz augšu un uz augšu. Bet eh, universitātē šķiet, ka ir izstrādāts trīs asu uh, traktors uh, ar tikai 50 zirgspēkiem, bet var pats uh, automātiski strādā 24 stundas bez cilvēka klātbūtnes. Un e, visas tās ir tādas milzīgas iespējas, ko mēs nākotnē varam e, realizēt ar jaunām tehnoloģijām, kas ir daudz videi draudzīgāks. Nu, te jau nav par tu, runa par to, lai tikai vairāk ražotu, bet gan, lai padarītu lauksaimniecisko ražošanu vidē draudzīgāku. Un mēs atbalstām jūsu darbu un centienus un es vienmēr esmu apbrīnojis jaunās tehnoloģijas un vienmēr uh, par tām sajūsminos. Poseł Hausling, bardzo proszę. Ja. Hauslinkungs. Erstmal eine Berichterstatter, ich hätte aber schon äh, ein bisschen mehr erwartet an, an Jā, paldies, nu par inovācijām, protams, ka ir jārunā un uh, Es zinu, ka šim ziņojumam, referentam, es zinu, ka viņam patīk arī ģēmo, bet, nu, te viņš runā par tādām tehniskām lietām un tehnoloģijām. Bet mēs zinām, un uh, Nīderlanda ir viena no zemēm, kurās tiek veikta ļoti intensīva lauksaimnieciskā ražošana, kas varbūt nav ļoti vidē draudzīga. Uh, Un uh, varbūt te tieši par uh, tehnoloģiju attīstību arī ir jārunā. Nu, protams, ir jākoncentrējas uz eh, tehnisko, uh, tehnoloģiju attīstību, bet ir jānodrošina tas, lai lauksaimniecība varētu ilgspējīgi attīstīties, nevis lai mēs rastu tikai tādus īstermiņa risinājums. Jā, mēs runājam par to, ka ir vajadzīgs vairāk uh, dzīvnieku izcelsmes proteīnu. Es tikai nesaprotu, kur ir loģika, ja mēs runājam par to, ka piena, tehnolo, piena uh, ražošanā ir um, krīze. Nu, kā tad tas tā sanāk? Tad šī, uh, mēs tā tad ražojam produktus Un, bet iznāk, ka patērētājs negrib ēst ne Holandē, ne Vācijā ražotu gaļu. Un e, zinām, ka pasaulē pieaug cilvēkā skaits un tuvāko gadu laikā tas palielināsies līdz 9,3 miljardiem, un tad viņam ne, it kā nebūs ko ēst, bet mums e, pāri paliek pārtiks produkts. Tā kā mēs pārāk daudz arī neliederīgi izmantojam produktus, mēs izmetam ārā. Uh, un nav organizēta pietiekoša infrastruktūra, mums te ir jārunā arī par ražošanas un patēriņu ķēdēm. Bet viss kaut kā koncentrējas uz to, ka mēs arvien intensīvāk producējam un beigā, beigās vismazāk no tā viss nopelna pats zemnieks, bet pēc tam dažādi šie te uh, ražošanas pārstrādes ķēdes dalībnieki pelna arvien vairāk. Un beigās mums ir vairāk jādomā par visu šo patēriņu ķēdi. Jā, jo uh, tikai tehnoloģijas vien nevar visu atrisināt, kaut gan ar tehnikas palīdzību daudz ko var arī optimizēt. Un uh, paskatieties, cik daudz mums ir hei, tomēr arī importa un skatieties, ko mēs importējam. Un, uh, universitātes eh, varbūt drusku ar šo te intensifikācijas apturēšana varētu nedaudz vairāk pastrādāt. Un ir jārealizē tādi projekti, kas patiešām var uh, attīstīt lauksaimniecību un uh, es uh, institūcijas, piemēram, arī ir norādījuši to, ka vairāk ir patentu, jāizņem dažādiem Eiropas izgudrojumiem par mm, lai tad mēs varētu atlasīt un uh, izdomāt, ko ar mazākiem ieguldījumiem mēs varam izražot uh, savukārt. Paldies! Paldies, Andriju kungs, jā, paldies priekšsēdētāji. No savas puses arī gribētu pateikties referentam par šī, šiem ievadvārdiem. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, un tālāk mēs varam attīstīt arī debatu par to, kā būtu jāorientē, jāorientē mūsu lauksaimniecība. Pirmais jautājums, kas mums būtu jāuzdod, ir, vai tiešām mēs runājam šeit par inovācijām, par noteik, attiecībā uz noteiktām kultūrām, tas noteikti arī noteikts mūsu pieeju. Un es gribētu šeit atsaukties uz to, ko teica un e, mūsu referents, e, vai mēs, kā mēs gribam ražot vairāk ar mazāk resursiem, jo kā mēs redzam šo te bilanci mūsu kopējai lauksamniecības politikai un jebkurā gadījumā mums ir jādomā par šiem jautājumiem, e, ko mēs gribam darīt, kādu lauksamniecības politiku mēs gribam izveidot no pašiem sākumiem. Šajā, šajā zinātnē mēs runājam par pārtiks nodrošinājumu, arī par kvalitātes jautājumiem, par uzturvielām, un šeit es arī turpinu Ostinga kunga teiktu. Uh, vai arī mēs fokusējamies uz, uz augsni, uz augsnes noplicināšanās aspektu, vai arī gaisa mūs interesē, vai ūdens, vai kas. Mums varbūt pašā sākumā ir jādomā arī par konkrētiem jautājumiem, varbūt par reģionālo ekonomiku, par to, kā radīt darba vietas attiecīgi. Un Desekungs arī eh, izteicās šeit Un jāsaka, ka viņu ir arī aizrāvuši šī ideja par traktoru bez šofera, kas virzās pāri laukiem. Vai mēs vairāk runāsim par darba vietām, vai arī tieši par tehniskiem jautājumiem, es uzdevu sev jautājumu par šo autonomo traktoru. Uh, arī šie modernie jautājumi, robotizācija vai tas uh, ne draudēs tradicionālo lauksaimniecību. Mums ir jābūt atbildīgiem par visiem šiem jautājumiem. Un um, mēs arī nesen runājām par šiem ultraperiferālajiem rajoniem, par to, ka ir jārada darba vietas tur arī lauksaimniecības sektorē. Jābūt ļoti uzmanīgiem, jo ļoti bieži lauksaimniecībā, lauksaim, lauksaimniecība ir tieši virzošais spēks uh, noteiktās reģionālās uh, politikās. Eh, tātad inovācija ir viena lieta, bet eh, mums ir jāatbild arī uz citiem jautājumiem. Vispirms, kāda veida lauksamniecību mēs gribam redzēt lai nebūtu šī riskēšana ar to, ka mēs varētu atgriezties kaut kādā nepareizā virzienā. Tātad mums ir vajadzētu eh, arī fokusēties uz šādiem jautājumiem, uz visiem tiem, ko es runāju, par veselību, par nodarbinātību, reģionālu ekonomiku. Tādā veidā mēs varētu kopīgi arī virzīties uz priekšu. Un mm, runājot par šo sektoru šeit, eh, es gribēju runāt par kādu specifisku tehnoloģiju, par satelīta tehnoloģijām. E, ka šodien ar satelītiem mēs varam līdz centimetram precīzi nomērīt ar šīm tehnoloģijām, un mēs varam arī redzēt un saprast, kāda veida kultūra tur aug un kāda būtu vajadzīga. Un šādi rīki ir ārkārtīgi labi, bet e, ko mēs ar to darīsim? E, vai mēs e, e, tiešām gribam zināt, lūk, tāda un tāda ir mūsu kvadrātmetri, tāpat laikā mēs turpinam rīkoties tā, ka augstas kvalitāte paliek sliktāka. E, vai mēs domājam par atsevišķiem jautājumiem, vai arī kopā, arī par veselīgu uzturu, par kvalitāti, par visiem aspektiem. Es uzskatu, ka tā ir mūsu kolektīvā atbildība strādājot ar šo te ziņojumu. Paldies. Un tagad Salimoviča kungs. Much, um, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, visā pilnībā atbalstu Heitamā kunga centienus. Manuprāt, to tiešām ir nepieciešams darīt uh, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka lauksaimniecībā ir jābūt efektīvākai, lai ražot vairāk pārtikas, uh, vairāk cilvēkiem uz šīs planētas, bet uh, tas vēl jau vairāk ir jādara tāpēc, uh, ka, to, ka sabiedrība lauksaimniecību un lauksaimniecībā nodarbinātos ļoti augst vērtē, ja jūs redzat lauksaimniecības, uh, lauksaimniekus televīzijā, jūs uh, redzat, uh, ka lauksaimnieki dedzina lietas protestos, tāds ir tas tēls. Un, ja jūs uh, dodaties uh, kaut kur uz laukiem, jūs uh, redzēsiet tādas lietas, par kurām jūs pat nekad nesat zinājuši, nezināt, ka tās pastāv, jo mēdījos tās neatspoguļo. Jūs nezināt, ka tāda ir realitāte lauksaimniecības nozarē. Un sabiedrības uzticība lauksaimniecības nozarē un lauksaimniekiem ir atkarīga no sabiedrības viedokļa par lauksaimniecību Un tāpēc mums uh, ir jāuzlabo lauksaimniecības tēls, ir jāuzlabo lauksaimniecības efektivitāte un lauksaimniecības nozares un lauksaimnieku tēls. Es uh, pilnībā atbalstu atsevišķos uh, daļās uh, to, ka ir. Uh, atsevišķās valstīs jāapmainās ar labāko praksi, jo daudzās valstīs šāda praksa pastāv, tā vienkārši jāizteno citur. Uh, un tas uh, pat neprasa uh, daudz resursu un tehnoloģiju. Un, protams, ir arī atkrituma jautājums, kas tika pieminēts, un, un to, ka likumdošanā ir jārada stimuli, lai uzlabotu un virzītu uz priekšu lauksaimniecības efektivitāti. Manuprāt, um, viena no iespējām ir la, likumdošanas pārskatīšana, KLP pārskatīšana, bet tas ir jādara gan, lai uzlabotu nozares efektivitāti, gan sabiedrības uh, viedokli par lauksaimniecības nozari. Paldies! Bardzo dziękuję, proszę Pani. Liels paldies. Fetijas kundze. Paldies, priekšstādātāji. Es biju ETP ēnu referente un gribēju izcelt atsevišķus punktus, kas būtu jāņem vērā, lai veicinātu lauksaimniecības nozares un lauksaimniecību attīstību. Ilgspējīgas KLP modelis balstās uz ilgspējīgu ražošanu, un tam būtu jābūt mūsu mērķim. Arī tirgus piesātinātība. Uh, konkurētspēja ir jābalsta uz piedāvāto produktu kvalitāti, nevis eh, daudzumu. Un tāpēc ir nepieciešami inovatīvi pārvaldības modeļi, lai aizsargātu lauksaimniekus un saglabātu lauksaimniecībā izmantojamo zemju un vides kvalitāti, jo tas ir svarīgs eh, resurs KLP ilgtermiņa plānošanā ir jāņem vērā negatīvās tendences, kur, kurām mēs redzam, saskamies šodien, piemēram, negatīva pieredze par uh, vērtību sadalījumu pārtikas piegādes ķēdē, lauksaimnieku demografiskā novecošanās, kas uh, skāra lauksaimnieciskos reģionus Eiropā. Uh, ir nepieciešami jauni finanšu instrumenti, lai atbalstītu tālāko attīstību un nodrošinātu lauksaimniecības ilgtspēju, nodrošinot to, ka veidojas jaunu lauksaimnieku paudze un šajā nozarē tiek veidots jaunas darba vietas. Ir jāatbalsta arī inovācijas, kas vērstas uz ražošanas izmaksu samazināšanu racionalizējot uh, enerģijas, uh, ūdens un citu izēju materiālu izmantošanu, nodrošinot um, aprites ekonomiku un vienlaikus uh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ir nepieciešami jauninājumi visā lauksaimniecības nozarē, gan ražošanā, gan ūdens saglabāšanā, uh, enerģijas izmantošanā, lai nodrošinātu viedas un inovatīvas pārvaldības tehnoloģijas, ilgtspēju un lauksaimniecības nozares nākotni. Gribēju pateikties Haitamā kungam par viņa prezentāciju un vēlētos, lai viņš visas šīs rekomendācijas iekļaut savā apzinumā. Paldies! Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Flanagana. Liels paldies. Flānegana kungs. O, oh, no, pani poseł Samra, sorry. Rodrīgas Eskundze. Quería hacer algunas puntualizaciones. Jā, paldies. Es eh, arī gribētu pieskarties dažiem punktiem šajā priekšlikumā un liels paldies, protams, par ieguldīto darbu, par to, ka prezentējāt to Vispirms es domāju, ka mums nevajadzētu balstīties uz kaut ko nereālu. Tad, kad jūs runājat par to, ka ražošana jāpalielina, lai pabarot pasauli, nu vispirms jāstās uz Eiropu. Nu, es nezinu, vai mums īsti jāpalielina vai jāsamazina. Mums ir tik daudz pārtiks atkritumu, lieki saražotais, mēs meklējam noieta tirgus, lai varētu pārdot mūsu produktus Vispirms ir jāpaskatās, kā mēs varam strādāt pie tā, lai samazinātu ražošanu, ņemot vērā pārtiks pieprasījumu. Otrakārt, solidaritāte šeit, šajā parlamentā. Mēs parasti uh, izrādām solidaritāti antīstības valstīm, bet, ja mēs eh, gribēsim viņus pabarot, uh, tad mēs atņemsim šīm valstīm iespēju pašām uzlabot savu lauksaimniecisko ražošanu, mailo paudzēšanu, lai viņi varētu nodrošināt to, ka viņi paši spēj pabarot savus iedzīvotājus. Un tālāk piekrītu daudzam no tā, ko dzirdējām, bet tad, kad mēs aplūkojam vīdi, klimata pārmaiņas veselības aspektu, šī ir lieliska iespēja sāk runāt arī par ekoloģiju, Eh, zemi, augsnēm. Eh, vēl kāds svarīgs punkts, mm, kas eh, šobrīd ir ļoti svarīgs. Um, proti tas, ka mēs esam sasnieguši, tā teikt, uh, naftas e, produktu izmantošanas griestus, tā kā mums vajadzētu lau, raudzīties e, uz tādu lauksmēnesīs veidošanu, e, kas ir mazāk atkarīga no naftas produktu izmantošanas. Un ir jāstāsta, lai mēs varētu savus ganāmpūkus pabarot e, ar e, savu sāražoto e, lobarību, nevis paļautos uz ģenētiski modificētu soju Tā kā mums ir tiešām jānoregulē piedāvājums un pieprasījums Eiropā, un es gribētu, lai šie punkti arī tik tiek ļauti dokumentā, vēlētos nodrošināt, lai mēs virzītos uz eh, priekšu šajā jomā. Ir skaidrs, ka mums ir jāatrisina virkni problēmu mūsu pašu Eiropas sabiedrībā un eh, mums nevajadzētu dot savu ieguldījumu problēmu sāsināšanā. Ehm, tehnoloģijas, protams, ir laba lieta, bet jāskatās, lai tehnoloģijas eh, nevestu eh, pie eh, jaunas, nevajadzīgas pārtiks ražošanas un darbvietas samazināšanās lauksaimniecībā. Paldies, priekšstādātāji, patiešām ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt līdzsvars ar pārtikas kvalitāti, daudzveidību un uh, Uh, nodrošinājumu, un uh, te jāatgriežās pie tā, ko teica Heitamā kungs. Man šķiet, ka ir svarīgi, mm, kā ir uh, jāaizsargā ražošana, ir no vienas puses um, ir šīs lauksaimniecības ražošanas zonas, bet um, Es uzskatu, ka ir nepieciešams diversificēt ražošanu, lai mm, dažādas ražošanas nozares vienotru papildinātu, piemēram, lopkopība, papildinātu mm, dārzeņu audzēšanu. Tas nodrošinātu lielāku daudzveidību. Planagēna kungs nākamais. Jā, paldies! Un uh, Huitmā kungs, uh, man šķiet, ka uz šo jomu var koncentrēties Eiropas līmenī, ja mēs visi strādājam kopā, un tas būtu jādara arī padomas līmenī. Un ir tikai nedaudz jautājumu, kas ir svarīgāk par šo. Mūsu attiecības ar zemi ir ļoti svarīgas. Mēs gal galā ēdam katru dienu. Bet jūs minējāt eh, tehnoloģijas, eh, bezpilota līdaparāta izmantošanu, kur cik tālu var eh, doties lauksainības attīstību. Var jau būt, ka tehnoloģijas kādreiz cilvēcei piešķirtu vairāk brīva laika, lai pētītu pasauli, nevis strādāt 60-70 stundas dienā. Bet jautājums, ko tad tehnoloģijas izdarīs, ja tās atbilstoši nekontrolēs? Ja mēs veicināsim bagātības koncentrēšanos vēl nelielākas ļaužu grupas rokās, Un tas man uztrauc. Es saprotu, ka tehnoloģijas var būt labas lietas, bet ja tās tiek lietotas un ļaunprātīgi izmantots tikai, lai nāktu par uh, labu šīs pasaules varenajiem, nu tad tas vairs nebūs labi. Nu, var jau būt, ka tā ir pilsētas leģenda, tad, kad uh, autoražošanā sāk izmantot konvejers, tad arī daudz cilvēkus atlaida cilvēkus. Uh, tad uh, viņš sacīja, ka gala galā roboti nevada automašīnas un īpaši daudz piena arī nedzer. Nu, varbūt nākotnē viņiem tas jāiemāc, lai vairotu pieprasījumu. Mums ir ļoti daudz jauninājumu uh, lauksaimniecībā. Un kur mēs esam tikuši? Mēs esam tādā situācijā, ka neatkarīgi no kādā uh, sektorā jūs esat, jūs bez subsīdijām um, un atbalsta nevarat nopelnīt ar šo jomu. Tā kā inovācija un mārketingā maza uh, fermēra Tad tehnoloģija loma vien fermeru dzīvē ir tiešām jāskatās, ko šī jaunā tehnoloģija dos. Un e, kas notiks, ja tādas milzu e, kompānijas apvainosies, tā kā Lidls un citas, iedomājieties, ka jums ir viens cilvēks, e, kas var pārvarē, pārvaldīt ar droniem tūkstošiem hektāru, Jautājums, vai visā tirgu būs inovācija, un mums inovācija tur vajag, mums inovācija ir daudz, bet zemnieki nevar atļauties ne par ko samaksāt, lai kādas inovācijas mums būtu, jebkurā gadījumā, uh, nu, cilvēks bez, eh, tātad eh, cilvēku nevadāms traktors, nu, nepalīdz cilvēkiem, kas dzīvo laukos, tā kā palīdzēsim cilvēkiem. Uh, kas laukos dzīvo. Nu, ko jūs iemācaties? Nu, mazas pilsētiņas, eh, no kādas es nāku, vienkārši Eiropā izzūd. Tā pilsēta ir daudz, nu, Dublina jau ir skaista un galvaspilsēta vienmēr ir skaista, bet daudzveidība pazudīs, ja mēs ar tehnoloģijām nebūsim uzmanīgi, un tas mani baida. Un katrā ziņā e, visa, mēs varam noslaucīt visus lauku ainavu, ieviešot vienu cil, traktoru bez e, cilvēka. Nu, neveicināsim monstru e, savairošanos laukos. Paldies, un tālāk Citreiz es jums došu pat vēl vairāk. Šodien es varu atļauties jums vairāk laika dot nekā parasti. Nākošā runātāja. Jā, nu šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Esmu no Nīderlandes. Un mums ir tonām piemēru par inovācijām, bet mūsu valstī zemnieks nevar nodrošināt sev cilvēkcienīgu dzīvi. Jums ir jāspēj nopelnīt sev iztika ar to, ko jūs strādājat. Un vēl kāds jautājums, kas Nīderlandē ir ļoti svarīgs. Mēs mm, ļoti daudz nodarbojamies ar piena pārstrādi, dažiem dažādas piena pārstrādes produktus Protams, ka tur var arī meklēt jaunus risinājumus. Eh, ja mēs, piemēram, Parīzē runāsim par uh, ilgspējīgu enerģijas izmantošanu, nu tad šeit lauksaimniecībai būtu daudz ko dot. Ir lieli uzņēmumi, kas darbojas uh, bioloģiskās lauksaimniecības nozerē. Um, lai uh, izmantotu biokurina, bioloģisko kurināmo. Uh, te ir runa ne tikai par uh, ražošanu, arī uh, un enerģijas patēriņu, šeit ir runa arī uh, par ilgspējīgu uh, mēslojumu izmantošanu, vēju un saules enerģijas izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, bet tas varbūt citām jomām īpaši nepalīdz ne tikai inovācija, vien e, ir e, jāskatās kompleksi uz visu e, jomu. Paldies! Uh, Huidmākungs, jā, paldies, paldies, kolēģi, par jūsu ieguldījumu. Tieši tādēļ es gribēju šīs diskusijas. Es esmu atzīmējis virkni no šiem te izaicinājumiem, ko jūs pieminējāt. Jā, dabas resursu samazinās, mums ir jādara kaut kas, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Sabiedrības viedoklis ir svarīgs, ir e, tiešām jābūt atklātiem un jārāda sabiedrībai, ko mēs darām. Klimata pārmaiņas ir ļoti svarīgs, darba vietas, multinacionālo kompāniju spēks. Bet varbūt e, inovācijas var palīdzēt tieši jauniem uzņēmumiem un radīt e, darbietas nevis tās uh, atņemt, nu, un tirgus organizācijas, kas varbūt kaut ko var darīt arī par, darīt kaut ko izmaksu jomā. Tā kā in, tehnoloģija un inovācijas ļoti bieži nozīmē arī zināšanas, un tāpēc ļoti interesanti, ka ir jāatrod kopējs viedoklis starp zaļiem un tehnokrātiem. Tā tad jūs sakat, ka tehnoloģijām uh, un kvalitātei ir jāiet roku rokā, un jāņem eh, vērā, kā tiek izmantotas augsnes, kā mēs varam uzlabot lauksaimnisko ražošanu, tātad, ja mēs varam atrast kopsaucējus un uh, spēcīgākās uh, iezīmes no abām pasaulēm, tad mēs varam tālu tikt. Un tad, kad es domāju, mums vajadzētu mainīt trīs lietas. mums var būt daudz interesantu inovāciju pašā ražošanā, pārvaldībā. Uh, runāja par droniem un tā tālāk. Bet jautājums, kā mēs varam uzlabot augsni, augsnes kvalitāti, kā ar zināšanām varam aizpildīt trūkumu pēc dažādām minerālām vielām, kuras trūkst augsnē, uh, lai neizmanto tik daudz mākslīgos mēslus. Kā savā nodrošināt labāku kvalitāti pārtikai, kā nodrošināt to, lai tik daudz pārtiks netiktu izmests ārā. Jo Eiropas Savienība spēlē svarīgu lomu tieši tajā, lai mācītu cilvēku teikt kvalitīvu pārtiku. Un ne jau Eiropas Savienības uzdevums ir barot visu pasauli, tās ir muļķības bet mēs varam spēlēt svarīgu uh, lomu, uh, esot par paraugu, kā to var darīt uh, efektīvi un, un veselīgi un vidē draudzīgi un tā tālāk. Un ar tā, to mēs varam noteikti radīt darba vietas, un arī nopelnīt naudu. Es domāju, debats ir ļoti interesants. Mēs varam nākt klāt ar visdažādākajiem aspektiem, un eh, vienoties par vienu, diviem vai vairākiem risinājumiem. Paldies! Pano zaangažovanie zapewne. Jā, paldies. Es uh, dzir, tiešām saprotu, ka jūs esat aizrāvies ar šo tēmu un šis būs īpašs ziņojums. Inovācijai ir daudz šķautņu un ir tāds uh, vārdiņš, kas uh, cirkulē pa Eiropas uh, gaiteņiem - inovācijas. Un, un en, inovācijām lauksaimniecībā ir jābūt vidē draudzīgām inovācijām. Tām ir jāspēj palielināt uh, ražošanas E, efektivitāti un in intensivitāti un nodrošināt lielisku kvalitāti. Nu, tas acīm redzot ir iespējams, taču mēs nedrīkstam domāt, ka viss tas tiks realizēts uh, vienlīdz veiksmīgi. Tātad veiksmi jums šajā darbā, mēs janvārī atgriezīsimies pie šīs tēmas 11. janvārī, tātad Jūs varat iesniegt uh, savus grozījumus līdz šam laikam, un um, mēs pieņemsim ziņojumu 20, no 20. līdz 23. februārim. Nu, lūk, tāds ir tas plāns. Bet Tālāk mēs pārējām pie astotā darba kārtības jautājuma, un tā ir budžeta izpildes apstiprināšana 2014. gadam un Tibor Šanēkungs ir referents par šo jautājumu. Un budžeta kontrolas komiteja ir komiteja, kas ir atbildīgā komiteja. Šis ir jau otrais gads pēc eh, kārtas, kad agrī komiteja ir nolēmusi izstrādāt šādu atzinumu. Un um, tas ir mūsu interesēs paust uh, mūsu viedokli par to, uh, kā lauksaimniecībai veltītie fondi tiek domāti un vai nav nepieciešams kādas korekcijas. Kā, tā kā lauksaimniecība joprojām saņem lielāko daļu Eiropas Savienības fondu budžeta. Uh, un, uh, bet tāpat laikā kohēzijas politika uh, ir gandrīz tikpat populāra. Bet uh, Problēma ir tā, ka jānodrošina e, šī, šo tēriņu atklātumu un efektivitāti. Un, kā es jau sacīju, referents ir Tibors Šanei, un šodien mums ir pirmā viedokļu apmaiņa par šo tēmu. Šanei, kungs, jums vārds. Thank you very much, sir. Lielas paldies. Ja atļausiet, Es vēlētos nedaudz atgriezties pie iepriekšējās diskusijas. Es uh, speciāli nelūdzu vārdu, bet uh, manā valstī Ungārijā savulaik uh, mums bija populārs sauklis zemē ir jāpiedara tiem, kuri to um, apstrādā. Un, uh, manuprāt, šobrīd atkal ir jāsaka, ka zemē būtu jāpiedara cilvēkiem, kuriem ir attiecīgas zināšanas, lai to apstrādātu. Un tas saistās arī ar manu tēmu budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. gadu, ka references tiešām ļoti Priecājos par to, ka varēsim detalizēt izpētīt uh, revīzijas uh, palātas uh, ziņojumu par 2014. gadu, un, ja es ne, nemaldos, tas tiks publicēts rītdien. Es ceru, ka būs uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ziņojumu, un es ceru, ka šādi izlabojumi būs iespējami. Mēs zinām, ka DJ Agri ir uh, paveikuši ļoti daudz darba 2014. gadā, lai nodrošinātu to, ka dalību valstu iestādes uh, labāk uh, var izvairīties no kļūdām lauksaimniecības līdzekļu izmantojumā, izstrādāt lauka attīstības programmas, un mēs arī Uzskatām, ka tas e, būs labs pamats septiņus gadus um, ilgajam um, finansējuma periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Analizējot komisijas ikgadējo ziņojumu un pirms es jau biju lasījis revīzijas palātas ikgadējo ziņojumu, sapratu, ka ir nepieciešams um, runāt par atsevišķiem punktiem, un es uh, šoreiz pakarēšos tikai pie trījiem no tiem. Pirmkārt, ir jāatzīst, ka 2014. Uh, gads ir bijis īpašs gads, ja tas bija pārējais gads. Pārējais gads tāpēc, ka deleģēto aktu deleģētie akti un īstenošanas akti un tika pieņemti tikai gada vidū likumdevēja kavēšanās dēļ, un programmu gatavošana tīpaši um, lauku attīstības uh, jomā iekavējās. Ir nepieciešams, uh, lai visi to saprastu. Otrakārt, protams, ir arī problēmas, kas saistās ar vides un um, ar lauksaimniecību nesaistītajiem pasākumiem lauksaimniecības politikā, un secinājumi šeit uh, varētu būt um, ļoti būtiski. Uh, o, treškārt, mums ir jādomā arī par uh, negodīgo un pārmērīgo um, pārtikas produktu aplikšana ar nodokļiem ilgspējīgas pārtikas ražošanas koncepcijas aspektā. Es saprotu, ka revīzijas palāta vairāk gribēja koncentrēties uz uh, rezultātiem tuvākajos mēnešos un gados, bet mēs nevaram izvairīties no tā, ka pastāv neatbilstība starp uh, to, ka revīzijas palāta vērtē skaitļus viena gada kontekstā un komisijas pieeja, kas vērtē lauksaimniecības izdevumus un uh, tos uh, piešķir. Un, protams, arī mēs kā likumdevēji, kuri gatavo programmas, uh, lai nodrošinātu vidēji termiņa drošību visiem, kas darbojas pārtikas piegādes ķēdē, sākot no lauksaimniekiem, beidzot ar klientiem pircējiem. Un te man uh, ir jāteic diezgan skarbi vārdi. Kā jau jūs zināt, priekšstādātāji, kungs, jūs zināt, ka lauksaimniecības budžets uh, aizņem vislielāko Eiropas Savienības izdāmu daļu, un mērķi, protams, ir zināmi un uh, arī diezgan vienkārši, proti nodrošināt uh, labas kvalitātes pārtiku visiem Eiropas pilsoņiem par cenām, kuras tie var samaksāt, un no otras puses nodrošināt ilgtspēju, lai lauku iedzīvotāji varētu saglabāt savu uh, dzīves kvalitāti. Un pēc vairākiem gadiem un pēc pat eh, gadu desmitiem kopš darbojas kopējā lauksaimniecības politika. Šie mērķi joprojām nav sasniegti. Un šajā griezumā es eh, gribētu visiem šajā komitejā lūgt uh, paust uh, savus uh, viedokļus un uh, priekšlikumus uh, šim ziņojumam. Un, protams, kā kopējā lauksaimniecības politika šobrīd ir tikpat svarīga kā iepriekš nodrošinot, uh, lai garantētu pārtikas uh, nodrošinājumu Eiropas Savienībā, bet uh, es nezinu, vai šāds uh, ikgadējais novērtējums adekvāti atspoguļo šīs uh, programmas uh, sasniegto, un es nezinu, vai tas ļauj nonākt pie adekvātiem secinājumiem par to, kā šī politika darbojas. Un gribēju teikt, ka savā darbā, vērtējot uh, šo ziņojumu, es uh, pievērsīšos uh, tām jomām, kur ir uh, notikušas visievērojamākās izmaiņas, gan labā, gan sliktā izpratnē, uz uh, tiem aspektiem, kur joprojām ir nepieciešami uzlabojumi, un es koncentrēšos arī uz uh, izmaiņām 2014. gadā un to iespējamām sekām. Uh, kavē, pakavēšos arī pie atsevišķām jomām, kas uh, uztrauc uh, manus kolēģus šajā komitejā. Un um, uh, tāpēc 2014. gadu mēs vērtēsim no dažādām, no dažādiem redzes punktiem. Tāpat kā iepriekšējās diskusijās, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, uh, ka ir nepieciešama visaptvaroša pieeja KLP joprojām ir kopēja politika, un tā darbojas uh, visās uh, Eiropas daļās, um, zemienēs, augstienēs un uh, dažādos uh, geogrāfiskajos reģionos. Tas um, gādā par mūsu pārtikas uh, drošu un ilgspējīgu ražošanu, un manuprāt, uh, un tas ir tas pamatjautājums. Godīgi godīgai pieejai, eh, piekļuvai pārtikai visiem eh, patērētājiem ir jābūt eh, prioritātei, kad mēs pētīsim tuvākajās nedēļās šī ziņojuma detaļas un, un vērtēsim revīzijas palātas dokumentu. Priekšstādātāji, es ar nepacietību gaidu mūsu diskusijas, kā jau jūs teicāt, šis ir pirmais lasījums un arī citu politisko grupu referenti par 2014. gada lauksaimniecības budžeta uh, izpildes apstiprināšanu. Uh, ceru, ka šeit mēs varēsim sagatavot uh, pamatotu un labu ziņojumu. Paldies! Paldies! Par jūsu sacīto. Jūs uh, savā prezentācijā pieminējāt ļoti daudz uh, svarīgas uh, informācijas. Tagad vārds Van Kalsen kungam. Sí, muchas gracias. Jā, liels paldies priekšsādātājiem. Revīzijas palātas ikgadējais ziņojums par KLP pasākumiem un norēķiniem parāda, ka kontrole un pārvaldība lauksaimniecības jomā ir efektīva. Un ja mēs eh, ņemam vērā izmaksas šajā jomā, tad mēs redzam, ka katrs iztērētais eiro rāda 40 eiro dalībvalstu finanšu korekcijās. Dalībvalstis ir iztērējušas 4 eh, miljārdus eiro KLP pārvaldībai un 7% no izmaksātās naudas lauksaimniekiem 2014. gadā saskaņā revīzijas palātas un eh, komisijas eh, sacīto būtu varēti tikt izmantot efektīvāk. Ja mēs raugāmies uz 2014. gada revīzijas ziņojumiem, redzam, ka ir nepieciešams uzlabot administratīvo kontroļu efektivitāti un kontroli uz vietas, lai uzlabotu rentabilitāti un lai radītu ievērojams ietaupījums KLP. Šķiet, ka varētu būt nepieciešams samazināt kļūdu likmes un ir jānodala arī būtiskās kļūdas, kur iet runa par um, nepamatotām izmaksām vai krāpniecību un tas jānodala no administratīvām kļūdām. Ir nepieciešams norādīt cik uh, svarīgi ir uh, apturēt maksājumus tikai tajos gadījumos, ja mēs runājam par būtiskām kļūdām, nevis uh, nebūtiskām, jo tādējādi mēs izvairītos no nevajadzīgas līdzekļu izmaksas bloķēšanas. Ir jāvirza uz priekšu KLP, uh, samazinot um, birokrātiju un uh, vienkāršojot KLP, komisija pie tā šobrīd strādā, un arī mūsu ieskatā tā ir laba iespēja, lai uzlabotu politikas īstenošanu, zaļināšanas pārvaldību un samazinātu administratīvo slogu, kas 2015. gadā kas no 2012. gada gulstas uz zemnieku pleciem, kad sāka darboties jaunā maksājuma schēma. Paldies, Filimoviča eh, kungs. Liels paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam. Es vēlētos eh, pievērsties eh, tam, ko es vēlētos ieguldīt šajā ziņojumā, proti resursu net liederīgu izmantošanu. Nepieciešams nodrošināt uh, krāpšanas apkarošanu, resursu efektīvu izmantošanu, rentabilitāti, jo, kā jau jūs teicāt, uh, es budžetā lauksaimniecībai piekrīt vislielākā daļa, un visa ES struktūra un arī ES institūcijas tiek vērtētas caur uh, to prizmu, cik liederīgi tiek izmantoti lauksaimniecībai atvēlētie līdzekļi. Un tieši tāpēc es vēlētos, lai tiktu uzlabota efektivitāte, novērsta krāpšana, uzlabota rentabilitāte un uh, lai rezultāti būtu labāki nekā tieši šobrīd. Un tad mums uh, nebūtu jāizstāv kāpēc jāizstāv tas, kāpēc mēs piešķiram resursus lauksaimniecībai. Tas ir leģitimitātes jautājums, tas ir e, es institūciju akceptances jautājums, jo tad, ja netiek nodrošināta efektīva resursu izmantošana, ja mēs nesasniedzam vislabākos rezultātus, e, izmantojot šos rezult resursus, tad mūsu institūcija leģitimitāte, pat mūsu leģitimitāte var tikt apšaubīta. Tāpēc man šķiet, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai tiktu samazināta līdzekļu ļaunprātīga izmantošana, lai mēs panāktu labāku rentabilitāti un labākus rezultātus, un tad arī nebūs uh, nekāda problēma aizstāvēt um, šo līdzekļu piešķiršanu lauksaimniecības programmām. Lielas paldies! Flanagana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju tikai paturpināt uh, vienu punktu, kur pieminēja Selemīnoviča kungs. Manuprāt, viņš to pieminēja pat uh, divas reizes, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski lauksaimniecības jomā. Ir jāizglīto tie cilvēki, kuri nav lauksaimnieki, Jāpara, jāparāda viņiem, ka šī nauda nonāk arī viņu kabatās. Šī mm, lieta ir tāda, kur es mēģināšu uh, Uh, parādīt, tad, kad mēs nonāksim pie vidustermiņa pārskatīšanas. Mans uh, tēvs bija galdnieks, un mana māte un daudzi citi cilvēki, kuri dzīvoja mūsu ciemā, kritizēja cilvēkus, uh, kritizēja lauksaimniekus un prasīja, kāpēc viņiem ir jādod šī nauda, un ne jau tikai galdniekiem un citiem uh, ir eh, jāpaskaidro. Mans eh, tēvs teica, kur tad. Uh, Teiksim, šis galvnieks ņem naudu, kur veikalnieks ņem savu naudu. Īrijā, protams, situācija būtu labāka, ja līdzekļi netiktu novirzīti, ja līdzekļi uh, nenonāktu 30% bagātāko cilvēku abatā, bet eh, tiktu nodrošināts tas, ka sabiedrība zina, ka eh, šie eiro jau nenonāk eh, lauksaimnieku kabatās. Viņi iztērē visu līdz pēdējiem centam, kas viņiem tiek piešķirts, un tas nāk par labu visiem. Daudz to zina, un es domāju, ka ņemot vērā to, cik svarīga ir pārtika, ir pārsteidzoši redzēt, ka daudz to nesaprot, un es eh, domāju, ka mums ir jā, jāvēro informētība par to, ka tas, eh, šī nauda nepaliek lauksaimnieku kabatās. Grazie, pan, pan direktoru Megela. Miguel kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ļoti pateicīgs par šo debati jo kom, Alsumniecības komitejas ieguldījums šajā procesā ir, ir ļoti svarīgs, nu, ir nepieciešams līdzsvers no starp pārvaldību un arī politisko mērķu sasniegšanu. Un, kā jau teicu, referents eh, rīt tiks publicēts arī revīzijas palātas ziņojums un arī budžeta kontrolas komitejām mēs par to runāsim kopā ar jūsu kolēģiem. Tas būs rīt. Un pēc tam būs arī intensīvas diskusijas, jo īpaši budžeta kontrols komitejā arī jūsu viedoklis tiks uzklausīts. Hogan, komisāra Hogana ziņojums ir paredzēts 14. janvārī 2016. gadā šī budžeta izpildīšana ir bijis vadu, virsošais spēks lauksaimniecības komitejas e, KLP mērķi izpildē. Tas nozīmē, ka lielāka kontrola ir attiecināta uz lauksaimniekiem, arī skaidrākas, atbilstīgākas procedūras, arī attiecīga vēršanās pēc valstīm, kas nav pildījušas šos noteikumus pareizi. Uh, Mēs arī esam progresējuši finanšu pārvaldības jomā un um, ir arī bijis šī atlikušā uh, kļūdas līkme. Mm, pirmajā pilarā bija 2,6% un otrajā pilarā 5,2%. Tas ir labs rādītājs un es būšu ļoti pārsteigts, ja tās, mm, tos cipars, kam skanāsim rīt, būtu, ja šie cipari būtu ļoti atšķirīgi finansiālā pārvaldība, droša pārvaldība ir ļoti svarīga, bet no otras puses ir arī politiskie rezultāti un ambīcijas. Komisijas eh, aktivitāšu ziņojumā mēs fokusējamies uz rezultātiem, uz veiktspēju un runājam arī par ilgtermiņa attīstību, par to, kā, kādā veidā šādā kontekstā iedarbosies KLP pasākumi Un es arī saprotu, ka šie komentāri ir atspogļoti referenta ziņojumā. Nav pietiekami atskatīties tikai uz to, kas noticis vienā gadā, ir jāskatās ilgtermiņā, daudzos gados, kādā veidā KLP e, efekts ir, ir um, ietekmējis um, kopīgo situāciju, un tikai tādā veidā mēs varam arī vērtēt kopējās lauksaimniecības politikas sasniegtos rezultātus Un tāpēc arī šie performances rādītāji būs um, ļoti uzmanības centrā kopā ar um, priekšsēdētāju Džordžievs kundzi. Mēs eh, pie tā strādājam un ļoti svarīgi, lai šeit nebūtu tādas um, nerealistiskas pieejas. Un tāpēc es arī šeit atbalstu šo daudzgadu pieeju uh, pretstatā mehāniskai pieejai Un šajā kontekstā es gribētu atbalstīt arī vienkāršošanu. Nu, šeit vienkāršošana ir ļoti liela loma, kā zināsiet, arī komisārs Hogans ir uzsācis ļoti ambiciozu vienkāršošanas kampaņu, un viņam ir nepieciešams atbalsts, jo īpaši no šīs lauksaimniecības komitejas, lai viņam veiktos noteikumu vienkāršošana, no otras puses arī neapstrīdot stabilu finansiālo pārvaldību. Un Es gribēju arī atzīmēt, ka šis izpildus process attiecās uz 2014. gadu, tas ir finansiālais gads, bet šeit, šajā 2014. gadā mēs atskaitamies par maksājumiem, kas ir izdarīti 2013. gadā. Un nākamā šāda pārbaudīja gaidām 2017. gadā. Es gribēju jums atgādināt, ka komisija darbojas KLP ietvarā, tā ir kopējā pārvaldība kā mehānisms, un lai arī visas vadlīnijas tiek izstrādāts Briselē, politikas īstenošana ir dalība valstu rokās. Un komisijai ir diezgan grūti pārliecināt un piespies dalību valsts īstenot šos CAP pasākumus precīzi. Un tāpēc eh, šai eh, stabilajai finanšu pārvaldībai ir ļoti svarīgi palikt savā vietā. Tas ir ļoti izšķirīgs eh, budžeta izpildes mehānisma proces, proces un es aicinātu arī atbalstīt komisijas darbu šeit ziņā. Dziękuję jeszcze Przed posłem sprawozdawcą prosił o głos pan poseł Des. Tālāk Desa kungs, lūdzu. Jā, fin dank, jā, posēd. Lielas paldies, priekšstādātāji. Diemžēl man uz īsu brīdi bija jāaiziet no zāles, un tieši tāpēc es izņēmu kārtā vēlreiz te pieteicos. Gribēju pateikties kolēģim arī savas prakcijas vārdā, zinu, ka viņš ļoti labi strādā. Uh, un eh, ļoti labi ar mums sadarbojas. Es eh, ļoti ilgi darbojos lauksaimniecības jomā un zinu, ka situācija Eiropā ir ārkārtīgi atšķirīga. Tam mums ir jāmeklē risinājums arī lauku attīstības jomā. Es nāku no reģiona, kas savulaik bija nabadzīgākais reģions Vācijā. Un eh, no 1937. gada trešā reika laika pastāv uh, statistika, ka mans eh, reģions bija viens no nabadzīgākajiem Vācijā, bet šobrīd eh, mēs esam pirmajā trīnijā, trīniekā, un tā nauda, ko mēs saņēmām 50., 60., 70. gados, tika izmantota, lai attīstītu infrastruktūru, veidot jaunas uzņēmumus un radītu infrastruktūras priekšnosacījums uh, uzņēmēja darbības attīstībai. Daudz tika ieguldīts arī izglītības uh, veicināšanā. Uh, Un pēdējie skaitļi rāda, ka mēs ar 1,6% esam otrs uh, reģions Vācijā ar viszemāko bezdarba procentu. Turklāt tas ir uh, lauksaimniecisks reģions, kurš uh, trešā reiha laikā, diktatūras laikā bija viens no nabadzīgākajiem, kur uh, piespiedu kārtā tika cilvēki izmitināti. Uh, Un es to saku ne jau tāpēc, lai te kaut kādus skaļus vārdus bārstītu, bet lai paustu cerību Uh, to reģionu pārstāvjiem, kuri šobrīd varbūt ir līdzīgā situācijā. Ne jau visiem bija iespēja no paša sākuma būt Eiropas Savienībā. Mēs bijām Eiropas Savienībā no paša sākuma, un Eiropas Savienība ir sniegus lielu ieguldījumu, lai reģionu varētu attīstīties. Tieši tāpēc mums ir jāpatur prātā, ka mums ir īpaši jāveicina to reģionu attīstību, kur ir lielākās problēmas un tāpēc es ceru, ka mums izdosies atrast kopīgus risinājumus. Un kas attiecas uz komisiju, protams, protams, mēs kā parlaments atbalstīsim komisāru Hoganu lauksemniecības politikas vienkāršošanā. Mēs zinām, ka šai komplicētībai ir dažādi iemesli, un es nezinu, vai kāds par to izteicās, tomēr pirmajā gadā uh, pirmajā īstenošanas gadā situācija kontroļu ietveros ir jāvērtē nedaudz eh, savādāk. Pirmajā gadā nav iespējams visu izdarīt simtprocentīgi pareizi. Ir tad, ja priekšraksts no Briseles tiek saņemts tikai gada beigās, valstīm maijā un jūnijā bija ārkārtīgi grūti īstenot uh, noteikumus uh, līdz rudenim. Uh, un tāpēc uh, ir ļoti būtiski nošķirt kļūdas, uh, kuras radušās tāpēc, ka noteikumi tika vēlu no krāpšanas gadījumiem, un uh, uzskatām, ka šis gads ir īpaša situācija, un mums pirmajā gadā būtu jābūt nedaudz pielaidīgākiem. Paldies! Paldies! Tālāk referenta kungs. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, uzskatu, ka līdz šim izskanējušie viedokļi ir, ir ļoti būtiski un devuši labu pienesumu. Es eh, nedomāju, ka mēs drīkstam aizmirst, ka šeit galvenā atbildība ir ne tikai lauksaimniecības komitejā, bet ir ar atbildība arī tiem, kas nodarbojas ar grāmatvedības, ar uzskaits lietām. Bet es piekrītu arī visiem tiem deputātiem, kas teica, ka tā ir mūsu politiskā atbildība. Redzēt kaut ko ārpus skaitļiem. Un es negribētu, lai būtu tāda situācija, ka galvenie paziņojumi tiek atstāti tikai finansistu mm, jomā, darbības jomā. Un atbildot desa kungam, gribētu tiešām atzīmēt, ka šis gads tiešām bija ļoti sarežģīts. Es nezinu, kas būs tagad ietverts revīzijas eh, tiesas ziņojumā. Ir dažādas spekulācijas, ka varētu būt augstāka kļūdas likme kā ierasts vai kā savādāk. Es nezinu, kā tas būs, bet mums ir jābūt ļoti elastīgiem. Elastīgiem savā izpratnē par to, kas notiek un kāpēc tas tā notiek eh, un eh, mūsu nolūks ir skaidri nošķirta kļūdas no krāpšanas. Tās ir absolūti divas dažādas jomas. Atbildot vai saistībā ar Mergels eh, domu. 14. gads tiešām bija ļoti īpašs gads, bet tagad Mēs jau esam 2015. gada beigās. Un šis jautājums droši vien tiks atrisināts kaut kur mm, februārī nākamgad. Un tagad ir iespēja paust tādu politisku vēstījumu, vēršoties pie tiem kolēģiem, kas aizstāvēs šo te vidusposmu pārskata ideju, kas Eh, ieviestāsies diezgan drīz. Šis periods varbūt drīzāk nekā mēs būtu pat gribējuši, lai tas iestājas. Bet mūsu darbu varētu uzskatīt par tādu kā misiju. Tā ir misija Eiropas pilsoņu un balsotāju priekšā. Mūsu misija ir reformēt sabiedrības uztveri par to, kā dažādas eh, politiskās grupas attiecas pret lauksaimniecību. Flanagan kungs vēl ir šeit ļoti jauki. Un tas viss pierāda ne tikai to, ka visas šīs naudas paliks lauksaimnieku kabatās, bet klīst arī baumas. Un ir parādījuši arī atsevišķi pierādījumi, ka šīs summas varētu pat eh, rezultātā atrasties Eiropas aristokrātu kabatās. Mums tiešām jāsako šajā situācijā, un ja jūs, Lanagan, kungs, gribat tālāk dot savus viedokļus, eh, atbalstot šo debatu, es labprāt jūs uzklausīšu. Saimovičs kungs ir aizgājis, bet viņam ir pilnīga taisnība. Arī es labprāt uzzinātu kāda ir korelācija starp izdevumiem un efektivitāti. Es jau minēju to, ko teica kāds kolēģis, ka ir nepieciešams nošķirt nopietnas kļūdas no maznozīmīgām kļūdām, bet eh, arī citas komitejas šeit uzrauga šo situāciju ar kļūdām. Es domāju, ka mums vajadzētu fokusēties uz to, kā mainīt šīs nepareizās izpratnes par lauksaimniecību, un mūsu uzdevums ir radīt un arī formulēt e, šos vēstījumus nākotnē, ņemot vērā mūsu pieredzi no 2014. gada. E, šeit uzdevums ir kopīgi strādāt. Tāds ir mūsu kopīgais vingrinājums. Es eh, te reducēju eh, šīs te visas idejas, kas šeit izskanēja, un gribu teikt, ka visiem ir jābūt ļoti atklātiem. Mums ir jāuzklausa uzmanīgi dažādas bažas un idejas. Paldies par draudzīgu attieksmi un kopīgi strādāsim arī nākotnes vārdā. Paldies! Dziękuję. Tak, można dyskutować. Paldies! Un mēs varam arī diskutēt par izdevumiem, par to, kāds ir mērķis visiem šiem izdevumiem. To mēs varam darīt, tomēr izdevumu pareizība un precizitāte tā ir cita lieta. Te, te mums jāskatās likumā jāskatās, cik daudz ir patiesas kļūdas, ne tik daudz ir krāpšanās gadījumu. Un šī te ideja par Eiropas aristokrātiem, mm, kas ir piesavinājušies naudu, ja kāds apstrādās emino aristokrātiem, tad arī viņam pienāks atbalsts. Tad 30. Eh, novembrī mēs izskatīsim revizijas palātas eh, dokumentu. 7. decembris ir termiņš grozījumiem un 25. janvārī Mums ir jāpieņem šis ziņojums. Referenta kungs, vai jūs gribat vēl kaut ko teikt? Ja es negribēju kaut ko nepateikt vai arī pateikt nepareizi. Es nekādā veidā negribēju apvainot Eiropas aristokrātiskā klasi es runāju daudz plašāk, ne tikai ar sakrāt, ir arī juristi, biznesmeņi eh, un tehnogrāti, varbūt arī oligārhi noteiktās teritorijās eh, plašāk nekā aristokrāti. Tā būtu precīzāk. Eh, es gribēju vienkārši pateikt, ir arī cits cilvēkgrups, ne tikai lauksaimnieki. Lielas paldies! Tas bija ļoti labs precizējums. Un tagad par darba kārtību jūs zināsiet, ka mēs izvītrojām divus punktus. Un laiks ir beigt mūsu sanāksmi, tāpēc mēs turpināsim mūsu darbu ceturtdien pulkstens deviņos, tas ir 12. novembris. Koordinātori tiksies 5.30, tā kā arī bija paredzēts, varbūt atsevišķi koordinātori ieradīsies tieši 5.30, bet mūsu sanāksme pagaidām ir beigusies un koordinātoru sanāksme sāksies 5.30. Visiem referentiem liels paldies, paldies komisijas pārstāvjiem un visiem pārējiem, kas ir lijās mūsu sanāksmē.